Would... Arī Forvarden kundze gribētu jums uzdot jautājumu. Nu, jums nav jāatbild pirms viņa jums uzdevusi jautājumu. Tad, lūk, iespēju jautājumu uzdot. Es gribētu atgādināt, ka jūsu sauklis 2016. gadā bija atgūt kontroli, un tagad parlaments to dara, vai tas nav tas, ko jūs gribējāt? Haris kundzes atbilde. Manā valstī iedzīvotājiem ir suverenitāte, viņi neko daudz varbūt, eh, viņiem nerūp šis parlaments, bet eh, apvienotajā karalistē ir likumi un tie ir jāievēro. Mūsu salklis 2016. gadā vēl nepastāvēja, Brexit politiskā grupa ir pavisam jauna. Priekšādātāja, tālāk lūdzu Kiorī kundze pusotru minūte. Yeah. Lucy. Yeah, baby. Best part of the What do you say? Buongiorno. Madam Curie. Gjorē kundze, lūdzu. Paldies priekšādātāji. A bátorság, a bölcsesség és a hosszú... Diemžēl ir dažu dalībvalstu vadītāji, kam pietrūka drogsmas un tālredzības uh, pagājušās nedēļas Eiropadomē, un tā rezultātā netika lēmts uzsākt sarunas ar Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju. Četras Višegradas grupas valstis vēl pirms eh, samita norādīja, ka šāds lēmums eh, iedragās mūsu uzticamību reģionā, un tam varētu būt eh, nopietnas ilgtermiņa sekas, kā mūsu stabilitātei tā drošībai. Ir laiks rīkoties ģeopolitiski. Nav mūsu pašu interesēs likt mūsu draugiem gaidīt. Mums ir eh, atzinīgi jāvērtē viņu paveiktais darbs. Un mēs nevaram visu laiku uz priekšu eh, pārlikt eh, finiša taisni. Uh, Un nebūsim naivi, būs eh, citi ilgtermiņa konkurenti, kas eh, pilnīgi noteikti gribēs aizpildīt to vakumu, ko atstāja Eiropas Savienība. Viņi jau darbojas, gluži vienkārši ir plašāk jāatver acis, lai to visu ieraudzītu. Un visbeidzot, ir jocīgi, kā mēs mērām to, kas notiek Eiropas Savienībā mums ir jārunā vienā balsī, tas ir skaidrs, bet, nu, tad, kad divu valstu iedzīvotāji ir vīlušies, tad neviens par to līdz galam nerunā. Talman. Nākamais runātājs. Fricons Kunds pagājušā nedēļā tika eh, pieņemta pārskatītā vienošanās uh, Eiropā domē tā guva atzinību, un no Eiropas Savienības puses viss ir izdarīts, lai nodrošinātu to, ka tik tiešām ir uh, izstāšanās ar vienošanos. Es gribētu teikt paldies uh, galvenajam sarunvedējam Barņē par uh, lielisko darbu. Ir bijusi iespēja saglabāt vienotību Un tas, kā apvienotā karalista Eiropas Savienību pamet, protams, mūs ļoti satrauc. Tomēr mums ir jāievēro iedzīvotāju grība apvienotajā karalistē. Ir eh, briti, kas cīnās par jaunu referendumu Un ir skaidrs, ka apvienotie karalistē tagad ir milzīga atbildība, tostarp, protams, arī premjeram Džonsonam. Es gan tiešām uzticos parlamentam, ka tas atradīs risinājumu. Porita kundze, viena minūte, lūdzu. Es gribu pateikties mūsu Eiropas draugiem par viņu pacietību Brexit jautājumos, bet neļausimies apmuļķoties. Šis ir darījums, kas ir bumba ar laika degli. Uh, Un, ja tas tiks pieņemts apvienotās karalistas parlamentē, tad, uh, mm, nu, varbūt, ka pēc gada mēs secināsim, ka tas tomēr ir vairāk līdzīgs Brexitam bez vienošanās. Pazemināt vidas standarti, darbaņēmēju tiesības, nodokļu situācija, vienlīdzīgu spēles uh, noteikumu trūkums. Uh, tas vairs neparādās vienošanās tekstā. Tāpat arī apvienotā karaliste viedokļu nesakritības rezultātā varat pamest brīvās tiešniecības sarunas. Domāt, ka šādas sarunas var pabeigt gada laikā, nu, tas ir neiedomājami. Gal galā viss šī ķēza būs eh, jāizstrebi apvienotās karalists iedzīvotājiem, un eh, kaut kādiem pašizdomātiem termiņiem, eh, kas nāk no Džonsona, nevajadzētu skart apvienotās karalists jauniešu nākotni. Uh, Tuska kungs ir atzinis, ka ir saņemta vēstuli par pagarinājumu, un mums šis pagarinājums ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams arī cilvēku balsojums. For... Un tagad vienu minūti deputātei Filipsai. Oh, it's, oh, it's... Thank you. On Saturday, I... Paldies! sestdien es kopā ar miljoniem soļu kopā aicinot uz balsojumu, jo izstāšanās eh, ar Britu parlamentu nekam nedrīgo darījumu apdraud mūsu tiesības. Un tas eh, ietekmēs cilvēkus, kuri ir lēmuši jau paudzēm ilgi. Šis darījums Eh, ietekmēs visus, eh, eh, ietekmēs sievietes, vīriešus un tiem, kuriem ir maz, būs vēl mazāk. Tāpēc mums ir vajadzīgs tautas balsojums, lai tautai būtu galīgā izvēle starp šo specifisko da darījumu un palikšanu. Demokrātija ne neizbeidzās ar 23. jūniju 16. gadā, un nebija vairākumu mūsu valstī bīstamim darumam. Tāpēc visas acis eh, Lielbritānijā koncentrējas uz Vestminstāru, un es turpināšu strādāt darbu, atbalstot strādājošos vīdi, eh, un es nepadošos cīņā tā, eh, tam, lai Lielbritānija paliktu Eiropas Savienībā. Have... Šķiet, ka ir divas zilās kartītes procedūras. Well, we eh, Četras zilās kartītes mēs nevaram atļauties. Mēs varam uzklausīt divas. Pirmā zilā kartīte, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Tas nav jūsu pienākums, bet jūs varat to darīt. Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Yes. Es pieņemu. Mr. Habib. Habiba kungs. Paldies, Filips kundze, apraks tā standarta samazināšanos, kas sekos pēc tam, kad apvienotā karalists izstāsies no Eiropas Savienības. Vai viņi netic, pa, nav pašpaļāvības, uzticības lielajām britu vērtībām, kādas mums ir, kādas mēs esam nesuši pasaulē cilvēcei. Un eh, tā britu devumam, lai šis kontinents būtu brīvs. Vārds atbildēja. Priekšsēdētāji, es nesaprotu, kāpēc tajā zāles pusē sēdošie ir tik tā baidās no demokrātijas un eh, pa, no tā, ka cilvēki balsos. Jo šeit mēs ietekmējam ne tikai savu, bet visu kontinentu dzīvi. Paldies! Eh, nākošais jautājums - Fomenkungs. E, būs divas zilās kartītes, bet ne četras. Atvainojiet, nevar dot vārdu visiem. Vispirms jums ir jāuzdod dāmai jautājums. Fomera kungs, atvainojiet. Bet nevaram uzklausīt jūsu jautājumu. Jūs tikko to pieņēmat, bet es aizmirsu uzdot jautājumu runātājai, vai viņas teiks atbildi. Viņa atteicās. Uh, Līdz ar to mēs pāriesim pie nākošā sarak, eh, runātāja sarakstā, un tas ir Marko Kampenozi. Grazie, Paldies, priekšsēdētāji! Es Eh, pirmie dzirdēju, ka kāds izteicās, ka šīm eh, debatēm ir dežavi pieskaņa. Jā, tik tiešām ir jau pagājuši divi gadi, un ja Brexit nav kļuvis par realitāti, tad eh, vainīgi ir ne tikai Londona, bet arī tie, kuri Briselē domāja, ka tas ir joks un ka Briti patiesībā nevēlas izstāties no Eiropas Savienības. Un šobrīd mums ir vienošanās, redzēsim, vai tā ir apmierinoša un ko tā sniegs. Katrā ziņā runājot par citur pasaulē notiekošo. Eiropa nešķiet uh, savu likteņu lēmēji, tiek izmantotas krīzes mērķa sasniegšanai, tiek izmantots Brexit jautājums, bet netiek ņemts vērā Katalonijas jautājums. Redzēsim, kas notiks ar Brexitu tuvāko mēnešu gadu laikā. Paldies, nākošais runātājs D Pēters Lundgrens. Paldies, priekšsēdētāji! Situācija Turcijā ir pilnīgi nepieļaujama. Valsts kļūst aizvien autoritārāka, mazāk demokrātiska, un Eiropas Savienība ir jāpārtrauc jebkāda ekonomiskā palīdzība valstī un jebkāda vienošanās par nākotnes dalību Eiropas Savienībā. Vēstījumam ir jābūt pilnīgi skaidram. Mm E, Tur, jūs Turcijā esat diskvalificējuši sevi no turpmākās dalības Eiropas Savienībā. Pēc tālāk par budžetu runājot, pēc apvienotās karalists izstēšanās budžets kļūs mazāks. Un kas jums liek domāt parlamentā, ka uh, e, mana valsts. Uh, Eh, paliel, eh, maksās vairāk nekā 50 miljardus viedru kronu. Mēs vienmēr esam bijuši viena no lielākajiem maksājumiem, bet nu pietiks. Mums vajadzētu tagad uzsākt diskusijas par to, eh, kā atgriezties pie E, apvienotās karalists nevis e, pie, pie Eiropas Savienības, nevis kā e, impērisks organizācijas. Robeža īrijā ir jau pārāk cieta, pārāk redzama. Tā ir izraisījusi konfliktu, par kuru pārāk daudz cilvēku, par daudz augstu cenu maksājuši laba vienošanās ar Eiropas Savienību ir ļāvusi mums eh, novērst eh, tos trūkums, kas ir nodarīti pēdējo 20, pēdējo 50, 50 gažu laikā, un tas ir veicinājis miera procesu un labvēlīgi ietekmējis ekonomiku īrijā. Jaunā robeža izraisīs eh, jaunas problēmas saistībā ar robežu starp Īrijas republiku Ziemeļīriju. Mēs atbalstām to, jo tas ir labāk nekā cita alternatīva, taču mm, mēs nedrīkstam pieļaut, ka uh, kāds uzņēmums vai kāda lauksaimniecība kļūst par uh, ķīlnieku un uh, eh, š, šim vienošanās dokumentam un ka tiek mazināts lielās piekdienas vienošanās labums. Uh, Es ceru, ka šis parlaments ir gatavs. Ga, šis parlaments ir gatavs iesaistīties eh, lielajās diskusijās, kas eh, ir svarīgas arī manam parlamentam. Vienu minūti Nikolau Alavanas kungs lūdzu Lefteris, lūdzu, saka priekšsādātāja. Tautām uh, eh, padomis lēmumi ir bīstami, jo tie izraisa uh, Eh, smagas, eh, sas, smagu saspīlējumu, te eh, arī attiecībās ar Krieviju, ar Rietumu Balkānu valstīm. Turcija, kas ir NATO dalībvalsts, tās pakļaušana embargo var smagi atsaukties uz mūsu situāciju. Arī Turcijas darbība Kipras eh, ekskluzīva ekonomiskajā zonā ir nosodama. Un eh, ar vienu ir jāņem vērā, ka prespo eh, lēmums, presvienošanās nenāca par labu tām tautām, uz kur tas attiec. Neademokratija un Sīrīza valdības uh, lēmumi ir bijuši kaitīgi mūsu tautai, kas uh, mēģina stāties pretī imperialistiskajiem lēmumiem. Gonzāles Ponskungs, pusotru minūtu lūdzu šajos piecos gados, Žanklod, mēs esam pārdzīvojuši vismaz 15 nopietnas krīzes - bēgļu krīze, migrantu krīze, eiro krīzes, grieķu krīze, e, Krievijas invāzija Ukrainā, fake news, dīzeļu krīze, klimata krīze un Parīzes samits, teroristu uzbrukumi un um, e, populismu pieaugums. Uh, likumības krīze un tiesiskuma krīze atsevišķās Eiropas Savienības valstīs, institucionāla krīze ar špicen kandidātu neveiksmi, komerciālo kāru starp Savienotām valstīm un Ķīnu, Brexit, un Brexits ir vissliktākais nacionāli populistiskajiem lēmumiem, jo neviens nav vairāk apmaldījies kā tas, kurš nezin, kur iet, un kā arī nacionālistu mēģinājumu Spānijai un Žanklaud, šie ir bijuši pieci ļoti grūti gadi, bet mēs 27 kopā esam vairāk vienoti un spēcīga Eiropa ir vislabākais eh, cilvēces vēstures eh, izgudrojums. Paldies, Žanklaud, paldies tavai komisijai. Es redzu Mīgelu, Johannesu, Mišelu un es. Uh, ceru un ticu, ka šajos grūtajos laikos mums tu kalpos kā piemērs darbam un mīlestībai Eiropas projektam. Žanklauds, tu esi tu esi politiķis, luksemburgietis, un mūsu ceļš ir Eiropas ceļš. Thank you, Mr. Corbett. Paldies, Korbus kungs. Vai jūs lūdzu um, izrādītu cieņu runātājiem nerunāt pa vidu. Lūdzu, Korbet kungs, pusot minūtu, un lūdzu, klausieties runātājiem. Jā, pamatot jūs, tā teicam. Lielbritānijas valdība mēģina izdabūt cauri vienošanos uh, apakšpalātā triju dienu laikā jauns 110 lapas pusgarš dokuments, kas iepriekš nav bijis publicēts, nav nekādas ietekmes novērtējuma, tas netiks publicēts. Nav drošības par to, ka šo vienošanos apstiprinās šajā formā un ka noteikumi darbosies. Tiks iesniegt grozījumi, lai arī cik īsi šis periods to izskatīšanai. Daži grozījumi vēlas panākt maigāk Brexit, jo varat būt pilnīgi droši, jo tas ir smagais, skarbais Brexits, kas Lielbritāniju izved no eh, Eiropas Savienības, no muitas savienības, tā ir slikta vienošanās Lielbritānijai un Eiropas Savienībai, bet, bet būs arī tāzi, tādi grozījumi, kur doma ir, ka jebkāda Brexita mm, lēmuma procedūra ir jāpakļauj uh, tautas vēlmei, jo tas, kas tagad uh, parādās, ir kas pilnīgi pretējs tam, ko uh, Brexit uh, kampaņas virzītāji uh, sludināja pirms trim gadiem. Tiem, kas toreiz balsoja par Brexit, tagad ir jāparedz iespēja balsot vēlreiz. Un tāpēc Lielbritānijas tauta demonstrēja sestdien Londonā, un par to liecina arī aptāju rezultāti, jo tauta vēlas pārskatīt šo Brexitu, kas būs uh, katastrofāls mūsu valstī. Uh, Corbett, there... Corbett kungs, ir divas, uh, divi pieprasījumi zilās kartītes jautājumiem. 20 cilvēki pieteikuši brīvajam mikrofonam, tāpēc tikai viena kartīte varēs tagad, mm, Dobnekungs varēs izteikties un uzdot savu jautājumu. Lūdzu. Jā, vēlos Korbet kungam uzdot šādu jautājumu. Ko viņš teiktu pieciem miljoniem leiboristu balsotāju un 60 procentāru eh, deputātu, kas balsoja par to, lai dotos prom no Eiropas Savienības? Kā un jūsu partija pieprasa otru referendumu. Jums būtu jākaunas par savas partijas pieprasījumu. Atbildi. Vairums laboristu balsojumu pat tie, pat tie, kas tagad balso par izstāšanos referendumu laikā balsoja par palikšanu. Laboristu balsotāji redz, ka, tas, eh, ka Brexitu vada galēji labējie spēki, eh, Torija partija, kas maksās, eh, izmaksās skarbi darba vietu ziņā, un tāpēc leiboristi pamatoti ir ieņēmusi savu nostāju, ka jebkāram, jebkādam lēmumam par Brexitu jātiek pieņemtam ar referendumu. Mr. Kelleher, for one minute, please. Kelleher, kungs, vienu minūti. Es atkal pieņemu to faktu, ka apvienotā karalists balsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Tad šajā kontekstā vēlos teikt, ka tie, kas atbalstīja Brexitu, saprota, ka izstāšanās bez vienošanās smagi ietekmēs um, īriju. Un tā lieta, ka šis uh, fakts netika apspriests paša referenduma laikā, un tagad tā ir pamatlieta uh, izstājas dokumentu kontekstā, uh, ir liela atšķirība. Taču ne jau Eiropas Savienība neļauj uh, Lielbritānijai doties prom, bet tas ir Lielbritānijas parlaments pats par sevi, kas visu to aizkavē. Un šis process ir jātuvina tām uh, izstājas dokumentam, uh, par kuru tiek, par kur sarunas notiek tagad, ka tas pēc iespējas mazāk, Brexits mazāk ietekmētu uh, īriju. Un tādiem secinājumiem jābūt gan apakšpalātā, gan Eiropas parlamentā. Un nedrīkst Ziemeļīrijā mazināt Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Tie cilvēki, kas Ziemeļīrijā tagad dzīvo, nedrīkst pieļaut, ka viņi tiktu deportā, deportēti. Rantekas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze, dārgie kolēģi, Pat labam apvienotā karalistē tiek stāstīta pasaka un atklāt sakot, arī daži izteikumi, kas šeit izskanēja, nav nākuši par labu. Tur tiek stāstīts tātad, tā, tā kā Eiropas Savienība mums ir nogurusi, vēlas tik no mums vaļā, Bet vēlos pavisam skaidri teikt, ka šis parlaments arī ir Eiropas, eh, ir arī apvienotās karalistas pilsoņu parlaments. Apvienot, um, ehm, Eiropas Sanība nav nogurus no apvienotās karalistes. Es arī nav nogurus no konstruktīvām sarunām. Uh, šis projekts balstās uz uh, daudzpusēju multilaterālismu, tātad mēs esam gatavi vadīt sarunas, bet mēs esam noguruši no premjerministriem, kas neizpilda savas saistības. Uh, Mēs esam noguši no tā, ka premjerministri izmanto viltīgas gājienas šādā izšķirošā brīdī, kāds ir tagad. Un jāapzinās, ka tad, ja lēmums netiks pieņemts apakšpalātā, tad jāļauj lemt tautai, Lielbritānijas tautai. Paldies, Madison kungs, vien minūte. Paldies, priekšstādājs kungs. Vispirms apsveicu jūs ar to, ka nākošmēnes jūs šeit vairs nebūsiet uh, Brexit partija. Un es piekrītu Junker kungam, kā viņš teica pirms piecām dienām, ka nav nekādā argumenta, kāpēc vēl tālāk paildzināt termiņu Brexitam. Un deputāti kreisajā pusē, kas runā kaut ko par demokrātiju, ka lūk, eh, kāds baidās no jaunā referenduma, es vēlos teikt, uh, ka Lielbritānijā ir miljoniem balsotāji, kas nav apmierināti ar to, ka jūs esat šeit Eiropas parlamentā. Kas tad mums būtu jādara? Būtu jāvēl no jauna Eiropas parlaments, tāpēc, ka uh, daži pilsoņi nav apmierināti ar vēlēšanu rezultātu. Nē, protams, ka nē, jo ievēlēti šie deputāti pieciem gadiem. Tāpat arī varētu teikt par jauno referendumu. Varbūt pēc desmit gadiem, pēc divdesmit gadiem jūs varat organizēt jaunu referendumu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Taču es esmu pārliecināts par to, ka tur rezultāts nebūs viennozīmīgs, jo konservatīvie un labie spēki jebkurā gadījumā vinēs jau nākošais vēlēšanās. Lielas paldies par to! Un vai sokas. Vienu minūtu, Hanan kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit nav runa par mūsu deputātu negodīgumu, bet gan par to, kā darbojas viņu prāts. Viņi varētu noraidīt Brexitu, atteikties no piezdāpām, bet tā vietā viņa akal ir melojuši un slēpuši savus reālos motīvus. Pagājušajā nedēļā cilvēki mm, būtu apsūdzējuši Borisu, bet tagad atkal var apsūdzēt parlamentu. Izskatās, ka cilvēki paši tic savai propagandai, ka visi eh, balsotāji, kas iestājas par Brexitu, ir uh, muļķi. Konservatīva partija jebkurā aptaujā, nu jau pēdējo, uh, pēdējās 14 uh, aptaujās uh, saņem divu skaitu atbalstu. Tad vai no konservatīvie vinēs nākošajās vēlēšanās, vai arī tas viss izgāzīsies, tikai divas iespējas. Hanan kungs, Smita kungs, vēlas jums uzdot jautājumu, vai jūs esat gatavs to uzklausīt, jā? Ja? Lūdzu, Smita kungs. Nav ieslēgts mikrofons runātājiem. Uh, Paldies, esmu pateicīgs Hanan kungam, ka Viņš izteicās par uh, negodīgiem politiķiem. Varbūt šai gadījumā viņš vēlētos uh, atsvainoties par savu uh, izteikumu izstāšanās kampaņas laikā, kā Uh, ka neviens nerunā par izstāju no muitas savienības un ka arī neviens Eiropas savienības pilsonis viņa tiesības netiks skartas Brexit kontekstā. Vai jūs vēlaties par to atvainoties, Hanan kungs? Eh, vienkārši tā nav, ka es vēlēšana kampaņā atkārtot to teicu. Šis balsojums, šis eh, citāts ir no 2015. gada intervijas. Un es ar vienu palieku pie savas nostājas, ka uh, labākais risinājums būtu tāds, kāds ir eh, Šveicei tās attiecības ar Eiropas Savienību. Bet jūs pastāvīgi pieprasījāt referendumu daļai eh, Lielbritānijas, un to var uzskatīt par eh, noraidījumu balsojumam, kas bija par izstāju no Eiropas Savienības. Es zinu, saka priekšstādātāji, ka vēl kāds vēlas izteikties, izmantojot cilās kartītes jautājumu procedūru, taču mūsu rīcībā vairs nav daudz laika, jo vēl gaidāms brīvais mikrofons Farāškungs. Pēc trim smagiem gadiem, kad tika radīts sarunas, Mišāns Barņē panāka eh, Džonsons parakst jaunu vienošanos ar vēl trim gadiem sarunu Un tad vienkārši Lielbritānija kļūst par eh, tādu kā ķīlniece Eiropas Savienībā. Kāpēc Boris tāda? Tāpēc viņš nevēlas pagarināt. Tāpēc, ka viņš zina, ka pagarinājums kaitēs konservatīvās partijas uh, rādītājiem. Tāpēc viņš vēlas mūs eh, sasaistīt ar šo jaunu līgumu, pirms mēs pamostamies. Katreiz stāsts atkārtojas. Torija partija vienkārši runā par sevi, nevis rūpējas par valsts. Mums ir jāveido alianse dažādām politiskajām partijām, lai panāktu uzvaru nākošais vēlēšanas. Vienīgais veids, kā mēs varam doties no šejienes prom, ir Brexits kā nocirst. Junker kungs, šī ir man pēdējā uzstāšanās pēdējo 20 gadu laikā, taču es atvainojos. Man tiešām valētos, ka mēs vēl novembrī šeit atgriezīsimies. Atvainojos, ka man ir tādas aizdomas. Paldies! Really sorry, but... Es atvainojos, saka priekšstādājs kundze. Mēs nedzirdējām Farāža kunga runas pēdējo daļu, jo jūs uh, aplaudējāt un tad nebija dzirdams. Tā Jānikungs pusot minūte. Priekšsādātājs, dārgo Donaldu. Dārgo Žanklodu, es uh, pilnībā saprotu jūsu sašutumu attiecībā uz šo nebiju, nenotikušo rezultātu Balkānu sakarā. Ķīna, Krievija, Saudarābija investē Balkanos, un mēs kāpjamies atpakaļ un tas eh, neveicina reģionu stabilitāti, kas ir nozīmīga Eiropas stabilitātei. Kopā vēstījums bija negatīvs, un tā ir nopietna kļūda, kas ir visai smaga Eiropai. Un šo kļūdu mēs pieļāvām e, tad, e, arī, kad mums pietrūka drosmes vidējos austrumos. Mēs ne, nevarējām skaidri pateikt Turcijai, ka tā nav tiesīga rīkoties tā, kā tā rīkojās. E, un vērsties no Turcijas puses pret, pret kurdiem ir ļoti smaga kļūda. Un tā, Eiropa līdz ar to turpina pieļaut kļūdas. Eiropa, kas eh, dzīvo savos nacionālajos egoismos. Ehm, Turcijas eh, tāpat mēs eh, Par Turciju runājot, mēs neesam vērsušies vai samazinājuši Turcijas metālurģijas importa Eiropā, kas turpina konkurēt. Mums ir jāatbrīvojas no uh, nacionālajām, uh, no sīku nacionālo interešu uh, uh, turēšanas priekšplānā, ja mēs vēlamies, lai mums izdotos viss, eh, kā pienākās. Nākošais runātais Margarita Markeša. Paldies priekšsādētāji. Vēlos pateikties Junker kungam, eh, kurš augsti turēja Eiropas principus. Tāpat arī mēs saprotam cik šie principi ir svarīgi. Eiropas padomas galvārds par daudzgadu finanšu schēmu neatspoguļo atšķirības 27 dalību valstīs attiecībā un ņemot vērā Somijas prezidents priekšlikumu. Mēs zinām, ka dalību valstu vairākums vēl aizvien nepiekrīt prezidentūrai. Ne, netiek ņemts vērā pa, nesen validētais parlamenta lēmums, netiek ņemti. Uh, Eh, vērā Eiropas komisijas lēmumi, netiek ņemtas vērā Ursulas fonderlajenes politiskās apņemšanās, un mēs eh, norādām vēlreiz, ka šeit ir runa par tuvākajiem septiņiem gadiem. Uh, Eh, un to, kā mēs strādāsim, bet parlaments vēlas eh, panākt tādu uh, budžetu, kas ir spēcīgs, kas uh, tā, kas, eh, kam ir jāstājas spēkā, un atgādina, ka parlaments ir gatavs runāt par šo budžetu jau kopš pagājušā gada novembra. Nākošais eh, runātājs deputāti Kellera, priekšsēdētāji, komisārs. Eh, dārgais Eiropadomas priekšsēdētāji, jums izdevās panākt vienošanos ar komisijas priekšsēdētāju Žanklodu Junkeru, un es varu apsveikt šo rezultātu, respektējot Eiropas noteikumus, respektējot Britu tautas suverēno izvēli. Un šeit es vēlētos denunsēt eh, Naidžela Farāģa attieksmi 20 gadu pret Eiropu, 20 gadu, kuru laikā viņš barojās no Eiropas. Svarīgi šodien ir nākotnes attiecības, un es vēlētos uzteikt Mišela Barņē veikumu Um, un viņa darbību 27 valstu kohēzijā, atbalstot viņu šajā darbā Johannesam Hārnam, Miglam Kaņetam un citiem, lai veidotu redzējumu projektam, kas attiektos uz Eiropas nākotni. Uh, vēl viena pārcelšana uz vēlāku laiku, varbūt tādu vajadzētu, bet es nevēlētos, lai nāk klāt vēl viens jauns elements un katrā gadījumā es vēlētos apsveikt jūsu veikumu, lai garantētu Eiropas projekta nešanu nākotnē. Paldies! Paldies, vien minūtes, kaut kā to kundze lūdzu. Thank you, President. Paldies, priekšstādātājs kundze. Kaut arī Džons mm, vēlas panākt, lai Lielbritānijas parlaments izbojātu vienošanos. Mūsu parlamentam ir jādara cienīgi, jārīkojas cienīgi. Mums eh, jāsaprot, ka Brexit nepārprotam bija uzbrukums Eiropas standartiem un vienotajam tirgumam. Mēs nedrīkstam uh, eh, nogurumam no Brexita mazināt mūsu apņemšanos. Mēs augstu vērtējam to, ka uh, cilvēku tiesības, eh, darba, darba ņēmēja tiesības eh, tika paredzētas eh, izstājas līgumā, taču tagad Džonsons ir atteicies no šiem Eiropas saimnības standartiem. Tas ir signāls tam, ka tagad apvienotā karalista būs Singapūra, Singapūra pie tēmas, tāds ir nodoms. Eiropas parlaments jau ir vienojis par to, ka mēs nevienosimies par, eh, neatbalstīsim šo vienošanos pirms apvienotā karalista to ir atbalstījusi, un arī Eiropa padomu nesteidzinās šo lietu. Mums ir jāaizsargā Eiropas projekts uh, Eiropas Savienības pilsoņu interesēs un viņu nākotnes vārdā. Viena minūte, Pansa kungs, lūdzu. Sī, buongiorno, presidente. Uh, Labdien, priekšsēdētājs kundze! Klimata pārmaiņu rezultātu secinājumi eh, liecina par to, ka problēmas reālajā pasaulī nav atrisinātas. Es nāku no Piemonas reģiona Verbiante, tur mēs esam pieredzējuši uh, zemes nogruvumus, lietusgāzes eh, ceļi ir iznīcināti. Es domāju, tā vietā, lai noturētu starptautiskās konferences par klimatu pārmaiņām, mums būtu jāskatās uz reālo situāciju uz vietas, jāpiešķir finansējums. Un tas būtu jāizmanto nevis uh, uh, Uh, zemes noguru kon kontekstā, bet gan uh, jāmaksā jau iepriekš par uh, zaudējumiem, ko nodarīs Breks Brexits. Paldies, Sičiņš kungs. Paldies. Junker kungs, Tuska kungs. Jūs šeit birdinājāt asars, jo Lielbritānija vēlas doties prom. Jūs esat pārsteigti, ka ir problēmas saistībā ar Ziemeļmaķedonijas un uh, Albānijas iestājas sarunām. Es pastāstīšu, kāpēc uh, Horvāti ir vīlušies. Jo mūsu premjerministrs solīja, ka tad, kad iestāsimies Eiropā, tad nebūs uh, problēma ar tiesu sistēmu un korupciju, bet tā nav noticis. Horvātija ir viena no korumpētākajām valstīm Eiropā. Tas izriet no ziņojumiem, kas tiek publicēta, bet jūs uzticējāt eh, šai korumpētai valstīm par desmit tūkstošiem eiro, kuru mm, Horvātijā var nopirkt tiesas spriedumu. Tad, eh, ja komisija uzdod jautājumu kādam, eh, kurš tiek apsūdzēts zādzībā, vai jūs esat zāglis, viņš atbild nē, un tad komisija viņam tic. Cilvēki gaidīja, ka jūs Horvātijā ieviesīsiet augstāku standārts, bet notika pretējais. Jūs pieņēmāt Horvātijas eh, tiesnešu lēmumu par Brojka Šučes. Uh, īpašumu un tā vieto, lai ieviestu augstos Eiropas standarts, Horvātija ir notis pretējais. Vai jūs uzklausīsiet zilās kartītes jautājumu? Šinčič kungs. No Sokola kunga. Vai jūs esat gatavs uzklausīt šo jautājumu? Jā. Lūdzu, uzdodiet jautājumu, Sokola kungs. Liels paldies! Šičiškungs, šī nav pirmā reize, kad jūs lēmojat, melojat, krāpjaties. Vēlos uzdot jautājumu, kāpēc jūs tā darāt? Kāpēc jūs darījāt visu, lai Doburovka Šuica netiktu izvirzīta savām mantām, kaut arī ir juridisko lietu komiteja, apgalvoja, ka viss ir kārtībā, jūs radiet problēmu pats savai valstī, lūdzu nerīkojieties šādi. Lūdzu paskaidrojiet, kāpēc jūs vēlaties kaitēt Horvātijai. Go ahead. Lūdzu. Atbildi. Sokolkungs, es ceru, ka jūs zināt Horvātijas kriminālu kodeksu, tur ir runa par uzpirkšanu. Es daudz par to esmu runājis arī Horvātijā par Šoicas kundzes īpašumiem, un jūs redzat, ka Eiropa uzticējas Horvātijas institūcijām. Kāds uzticas viskoruptākajām institūcijām bez kādām pārbaudēm. Kolačiš kungs vesels 20 gadus bija tiesnesis, vai jūs domājat, viņš šeit nejauc, šeit tiek tika ievāts. Nē, tāpēc, ka cilvēki nav apmierināti ar Horvātijas tiesu sistēmu. Tobe kungs. Paldies. Runājot par Brexitu. Izšķiroša lieta ir tā, ka Eiropai ir jāturpina virzīties uz priekšu. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka Boris Džonsona darba kārtības savā valstī panākt to, ka Makrona eh, pacietība izsīks, bet mums jānodrošina tas, ka ir pietiekoši laiks piešķirts, tad ja Vestminster pieņem lēmumu par atkārtot referendumu. Svarīgi ir saglabāt Eiropas vienotību, tam ir jābūt vadmotīvam šajā procesā, un visbīstamākā lieta apvienotāji karalistē un Eiropas Savienībai būtu izstāja bez vienošanās. Manā skatījumā labākais risinājums būtu tāds, ka Lielbritānija paliek, Eiropas Savienība taču ir jābūt Brexitam, tad mums jāsaglabā labas attiecības, un tā mēs saglabāsim Eiropas vienotību. Paldies! Paldies, Benifē kungs, vienu minūti. Nav ieslēgts mikrofons. Tagad ir. Paldies! Padomu secinājumi liek vilties, Eiropas Savienībai gal galā ir jāpiešķir sev instrumenti, pārvaldīt transformācijas procesu ar modernajā pasaulē. Es domāju, ir smagi, ka līderi nevar, vienoti, nevar vienoties par eh, daudzgadu finanšu schēmu, nevar vienoties ne par pašu resurs, resursiem, ne par samazinājumiem kohezijas fondā. Un šī aizkavēšanās nozīmē to, ka mēs liekam vilkties mūsu pilsoņiem un Sīrijas gadījumā Erdogana militārā iejaukšanās atstājusi kurdus neaizsargātus. Mums ir jāpieprasa zona, kurā aizliek lidojumu, mums ir jāpieprasa sankcijas, kas skartu Turcijas valdības interesi. Šiem jautājumiem ir jābūt Eiropadomas diskusiju centrā, un inercija nav inerts nav laba, taču, diemžēl, tā ar vienu raksturu Eiropas Savienību. Kolēģi saka priekšstādātē, runājot par zilajām kartītēm, mēs e, slēgsim šo procedūru. Nevar uzdot zilās kartītes jautājumus, jau 22 deputāti pieteikušies brīvā mikrofonu procedūrai. Tagad Arnazovas kundze, vienu minūtu lūdzu. Lielas paldies, priekšstādātājs kundze. Viss šodien runā par Brexit, tomēr vēlos paust uh, savu nožālu par uh, secinājumiem padomē saistībā ar paplašināšanos procesu. Ziemeļmaķedonija un Albānija darīja visu, ko mēs no viņiem prasījām. Tas uh, maksāja daudz politiskā ziņā, taču kāda veida uh, Vēstījumu mēs nosūdam viņiem tie, kas stā, nostājas pret, vēl, pret sarunu sākšanu. Tiem tad ir jāpaskaidro, ko viņi vēl gaida. Un Ziemeļmaķedonija un Albānija jāļauj pabeigt darbību ar politiskiem un finansiāliem līdzekļiem. Mēs nedrīkstam atstāt uh, šo iesākto procesu nepabeigtu. Mūsu pienākums šo valstu priekšā, mūsu pašu priekšā ir sākt paplašināšanās procesa sarunas. Paldies, Bardela kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Katrā jaunā starptautiskā krīze Eiropa izceļas ar savu nespēju. Visas Eiropas valstis nosodīja Turcijas invāziju un varējām gaidīt spēcīgas darbības pret Erdoganu bet tā vietā bija tikai vienkārši pārmetumi. Eh, vienīgais, ko mēs varam izdarīt, ir samazināt ieroču eksportu uz Turciju. Līguma 29. pants eh, paredz iespēju noteikt embargo visai ieroču tirzniecībai uz Turciju, noteikt uh, Erdoganam embargo tirzniecībā ir Eiropa. Vakar Krievija nebija, nesaņēma tādu pat Eh, labvēlību no Eiropas Savienības puses ekonomisko sankciju ziņā. Par 19. gadā par Otomāņu impēriju tika teikts, ka tas ir Eiropas slimnieks. Šodien mēs esam slimnieki. Slimnieki, kur cieši no mazohisma, kuras sviež naudu vējā migrācijas ziņā, un jūs eh, vēlēt, vēl eh, nevarat izvēlēties vai paplašināšanās kandidātiem piešķirt pamazināšanu, eh, pa, pa, pazemojumu vai godastāvu. European... Doda kundze. Paldies, vēl viena Eiropa padome, vēl viena vienošanās un vēl lielāka Džonsona kapitulācija. Premjeras, kurš 2. oktobrī teica, ka apvienotie karalistē ir jāpamata Eiropas Savienība vienotai un uh, viengabalainai tika parakstīta vienošanās par muitas sistēmu, tāpat par nodokļiem un dažādiem ražojumiem, bet vakar Ja mēs paskatāmies uz, par ko tad viņš reāli ir vedis sarunas, ir apstiprinājums tam, ka no Ziemeļīrijas nākošie produkti tiks tomēr pakļauti muitas kontrolēm, un tas viss izmaksās aptuveni 65 mārciņas par vienu deklarāciju. 70% no tirzniecības eh, Ziemeļīrijai ir ar apvienoto karalisti, un līdz ar to tas ir milzīgs sloks ekonomikai. Ziemeļīrijas eh, nošķiršana no apvienotās karalists iekšējā tirgus. Ja tas viss tiktu darīts neatkarīgas tirzniecības politikas vārtā, nu tad kāds slavens Britu ekonomists ir norādījis, ka Ziemeļīrija faktiski kļūtu par skatītāju jebkādos apvienotās karalistas tirzniecības nolīgumos. Neko tādu nevajadzētu atbalstīt nevienam apvienotās karalistas premjeram. Nākamais runātājs - Nīdermājer kungs, viena minūte. Thank you very much, madam. Paldies, priekšsētātāji. Tiešām negribu runāt par Brexit, es vēlos runāt par Eiropadomi. Iesākumā gribu teikt paldies Tuskam un Junkeram par pūlēm, kas tika ieguldītas gan šajā Eiropadomē, gan arī iepriekšējos gados. Dažreiz, diemžēl, ar to nepietiek. Man ir kāds ļoti sasāpējis jautājums, proti vai eh, padomē tik tiešām notiek sadarbība, vai tur valda savstarpēja cieņa un mēģinājumi rast kopīgus risinājumus nākotnē, vai arī Eiropadome ir eh, vieta politiskām spēlītēm, nesaskaņām un dažkārt pat eh, nesaskanīgiem lēmumiem. Man šķiet, ka iepriekšējā Eiropadomē drīzāk bija manis pēdējais aprakstītais gadījums. Es ceru, ka tas ir izņēmums, jo citādi mūs sagaida vēl lielākas problēmas. Šīdra kungs, viena minūte, lūdzu. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Brexit ir pavērsies tādā nebeidzamā stāstā. Nu jau trešais premjers, kurš ir atbildīgs par Brexit apvienotajā karalistē, un lietas kļūst tikai arvien briesmīgākas. Un tas viss ir tāpēc, ka Tori ir sašķelti, valda politisks egoisms no Džonsona puses, un tiek spēlētas savtīgas politiskas spēles uz uh, Eiropas un apvienotās karalistī dzīvotāju rēķina. Brexit ir jābūt eh, saprātīgam darījumam. Jebkāds Brexit nozīmēs mazāk sociālo tiesību, mazāk patērētāju aizsardzības, mazāk naudas eh, veselības apdrošināšanas sistēmai. Nu, tas viss nav nekas labs. Apvienotās karalistes valdībai mēs nevaram aizliegt pieļaut kļūdas. Tās tās pieļaus eh, pēc pašas vēlēšanās. Bet um, mums vajadzētu par to visu lēmt tikai tad, kad abas Lielbritānijas parlamenta palātas būs balsojušas. Tad būs mūsu kārta. Paldies, Kučuka kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. Iepriekšējā ja Eiropa padome bija ļoti svarīga bija centieni risināt humanitāro krīzi Ziemeļsīrijā. Tāpat arī uh, tika mēģināts vienoties par daudzgadu finanšu schēmu, arī Brexit bija viens no svarīgajiem jautājumiem. Apvienotā karaliste tūliņ jau Eiropas Savienību pametīs. Džonsons vēlējās, uh, lai apvienotā karaliste dodos prom jau 28. oktobrī, bet viņam nav reāli risinājumu, kā to panākt. Mēs redzam, ka apvienotās karalists iedzīvotāji lielā mērā vēlas pagarinājumu. Un es nevaru neminēt vēsturisko kļūdu attiecībā uz Albāniju un Ma Ziemeļmaķedoniju. Uzstāš, iestāšanās sarunu atlikšana ir kļūda. Mums ir jānodrošina stabilitāte reģionā. Kančes kundze, viena minūte. We will move, I can't see. Um... Šķiet, ka viņa zālē nav. Kristoforu kungs, viena minūte. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es vēlos tiešām uzteikt Eiropadomus ļoti svarīgos lēmumus, lai vērstos pret Turcijas uh, darbību Kipras e, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, pārkāpjot Eiropas Savienības noteikums. Tāpat vēlos apsveikt Donaldu Tusku, ka viņš Eiropadomu piecu gadu laikā vadīja un arī pateicot Žanam Klodam Junkeram, viņi ir Eiropas Savienību padarā, padarījuši uzticamāku, ietekmīgāku. Turcija ievies, e, iebruka Eh, Turcijā, tā, eh, Sīrijā tāpat kā tā pirms 45 gadiem iebruka. Kiprā. Es jau vairāk kārt esmu teicis, ka mums ir jāvēršas pret Turcijas eh, agresīvo politiku, kamēr vēl nav par vēlu. Manfreds Vēbers, Eiropas tautas partijas vadītājs, nepārprotam teica, ka Turciju nevar atbalstīt finansiāli, ja tā turpina iebrukt tādās valstīs kā Sīrija un pārkāpj cilvēktiesības. Mums visiem ir jāiestājas par eh, Weber kunga ierosinājumu, ka ir jāizvērš sankcijas pret Turciju. Tikai tā Turcija sapratīs, ka Eiropas Savienība ir vērtību un standārtu eh, savienībai. Tikai tā Eiropas Savienība sevi apliecinās kā līderi. Paldies! So. Nākamais runātājs - Pitula kungs, viena minūte. Paldies! Pagājušās nedēļas Eiropa dome nebija gluži viskā ierasts. Brexit eh, privilēja pār daudziem citiem svarīgiem jautājumiem un to visu tikai apstiprina tas, ka secinājumiem par Sīriju trūka satura un daudzkārt finanšu schēma tika pieminēta garām ejot. Man tiešām žēl, ka aktualizētā vienošanās par Brexit um, guva daudz plašāku atbalstu nekā uh, iestāšanās sarunu uzsākšanās. Tas viss spēcīgi ietekmēs mūsu kā globāla spēlētāja lomu ar vien juceklīgākos laikos. Saskaramies ar sarežģītiem ģeopolitiskiem izaicinājumiem, un mums ir jāvairo mūsu ietekme reģionā. Centieni izvairīties no juceklīga Brexit, protams, ir ārkārtīgi būtiski, bet tas lielā mērā ir atkarīgs no mūsu partneriem Londonā. Savukārt, ja runājam par paplašināšanos, nu, tad, tad tas gan ir atkarīgs no mums. Rangelkungs. Paldies priekšētātāji. Pirmkārt, gribētu teikt, ka nevaram iedomāties Eiropas politiku pēdējās desmitgadēs bez priekšādātāja Junkera. Un es tik tiešām gribētu jūs cildināt, ne par jūsu politisko darbību, bet tāpēc, ka esat tiešām īstens humanists un eiropietis. Gribētu citēt Monteskie. Ja es zinātu, ko noderīgu savai tēvzemēji, kas būtu noderīgs arī Eiropai un cilvēcei. Un, ja es to noklusētu, tad es to uzskatītu par noziegumu. Manuprāt, tas lieliski rezumē jūsu personību un darbību. Un tagad es gribēju teikt pāris vārdus par Eiropadomu. Pirmo, lai pateiktu, ka es pilnībā atbalstu to nostāju, kas tik pieņemta attiecībā uz apvienoto karalistu un Brexit, un es domāju, ka mums ir jāturpina strādāt un pa, pa, apliecinot savu atbalstu Britu tautai, bet paturot spēkā Eiropas redzējumu. Aizstāvēt Eiropu nozīmē aizstāvēt arī apvienoto karalistu. Un viss beidzot, viens vārds Eh, mums ir eh, jārīkojas un jāpārskat savus lēmumus Rietumbalkānu sakarā. Ir patiesas kauns ka par to, ka netika uzsākts iestājas sarunas ar Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju. Uh, Šīm valstīm mums ir vajadzīgas, ir vajadzīga Eiropa tieši tāpat kā mums Eiropas rietumos bija vajadzīga Eiropa savā laikā. Paldies, nākošais runātājs Moreno Sančes kungs. Dargais Žansklod, dargais Mišel, man arī cība ir tikai viena minūte, bet es vēlos to izmantot, lai pateiktos jums par jūsu devumu. Dāmas un kungi, Brexit sakarā mēs esam nonākuši pilnīgā apelsumā pēc uh, samita un uh, gaidot balsojumu uh, Britu parlamentā. Katrā gadījumā ir maz ticams, uh, ka izstāšanos vajadzētu pārcelt vēl uz vēlāku laiku, bet mums ir vēl savas prioritātes. Ir nepieciešama ambicioza daudzgada finanšu schēma, kas pārsniedz 1% no IKP, kā to norāda eh, vairāki valstu vadītāji samitā. Tāpat mums ir jāņem vērā izaicinājumi, ko rada migrācija, klimata pārmaiņas un digitālā darba kārtība. Tāpat ir nepieciešama resursu cīņai pret jauniešu bezdarbu un um, lai varētu stiprināt līdztiesības politiku. Tāpat ir vajadzīgi līdzekļi KLP, kohe, sociālai un teritoriālai kohezijai. Mēs nevaram pieļaut to, ka mūsu lauku reģionu turpin tukšoties. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Kēlīkungs, viena minūte. 31. oktobris ir pēc nedēļas. Un, protams, līdz ar to jāceras arī par šo sezonu. Helovīns, poki, ķirbji. Uh, Nu, un ir eh, cilvēki, kas eh, ir gatavi uz daudz ko Helovīnu vārdām, bet es tomēr negribētu šiem monstriem pakļauties. Domājot par izstāšanās vienošanos, mums ir nepieciešams pietiekams laiks, lai visu izdarītu pareizi. Esam gaidījuši trīs ne gadus, nu, ja mums jāpagaida vēl trīs nedēļas vai trīs mēneši, nu, es domāju, ka tas ir tā vērts, eh, tā vietā, lai to visu sasteigtu un sabojātu aktualizētā izstāšanās vienošanās ir labāka nekā Brexit juceklīgs un bezvienošanās. Un jāsaka, ka Džonsons un Barņē ir pelnījuši komplementus par to, cik ātri viņiem ir izdevies mēģināt lietas sakārtot. Bet, kā jau teicu, es domāju, ka mums ir jābūt pacietīgiem un viss jāizdara pareizi. Nu, un var pievienoties kolēģu teiktajiem par uh, priekšādātāja Junkara, esat tiešām lieliski darbojies pēdējos piecos gados kā līderis, un Eiropa ir jums eh, pateicību parādā. Paldies, kolēģi! Nu, tagad sarežģītā lieta. 22 brīvā mikrofona pieprasījumi var uzklausīt tikai septiņus. Kircas kungs, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man uztrauc tās, ka pastāv kakofonijas starp uh, Merkeli un Makronu starp Vāciju un Franciju. Daudzos jautājumos viņa viedokļi ir atšķirīgi, sākot no finansējuma uh, Eirozonā, uh, runājot arī par Rietumbalkānu valstīm, attiecībām Turciju un Krieviju. Es vēlētos, lai šī kakofonija beigtos, jo es uzskatu, ka tad, ja Vācija un Francija labāk sadarbosies, tad arī mums iespēja būs vairāk. Tāpat es vēlos pateikties Junker kungam par to, ko viņš darīja manai tēvzemē Vārts. Eh, Grieķie visi viņam ir pateicīgi Grieķie neatkarīgi no politiskās nokrās, jo Junker kungs mīl Grieķus mūs visus ar visiem mūsu trūkumiem, kas mūs zinām. To arī nozīmē mīlestība. Tātad mēs drīkstam būt neperfekti. Liels paldies viņam par visu viņu padarīto. Thank you. Paldies, Vorda kundze, lūdzu. Uh, thank you, President. Paldies, priekšādātāji. Eiropadome spēlē spēlītas ar mums visiem. Viņi bija gan priecīgi piekrist Džonsona grafikam Brexit, bet ne sekot uh, ilgi noturētajai Eiropas Savienības līnijai attiecībā uz Maķedoniju, Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Eiropadome bija gatava pieņemt meļa premjera solījumus no apvienotās karalistes, bet nevar turēt pati savu vārdu attiecībā pret mūsu kaimiņiem Balkānos. Mēs esam solījuši Ma Ziemeļmaķedonijai un Albānijai, un ja mēs šo solījumu neturēsim, tā būs vēsturiska kļūda par apvienoto karalisti. Kāda veida eh, starptautisks nolīgums būtu jāsasteidz bez nepieciešamās izpētes? Uh, padome ir centusies eh, šo lietu eh, novirzīt Eiropas parlamentam, vienlaicīgi nedodot pietiekami daudz laika pārdomām un izskatīšanai, pirms mēs to noraidām vai ratificējam. Brexit eh, tā brīnumainā kārtā ne, nekur nepazudīs. Un ja vienošanās tiks pieņemta, tas būs tikai sākums un nevis beigas, tikai tagad sāksies tā sarežģītākā daļa. Ansipa kungs. Madame Uh, uh, Priekšādātāji Žanklod, kolēģi, pirmkārt, gribētu teikt tev, Žanklod, paldies par lielisko līdzi.